L'ordine del Da, dienas kārtībā mums ir paredzēta balsošana pēc vienkāršotās procedūras par Rivelīnī kunga ziņojumu. Sāksim ar to, ka mēs pieņemsim šo balsosim um, ar personāla balsojumu palīdzību. Sākam balsot, beidzam balsot. hanno votato. Tā. Ir pieņemts ziņojums, apsveicam referentu. Presidente. Allora, la, ora la relazione. Tālāk mēs pāriesim. L, l, lūdzu par reglamenta jautājums. Jā, priekšsādātājs kungs, man, nu, kundze, man nestrādā konsole, un es balsoju, bet ne, man balsojumu neņem vērā. Paldies, saka priekšsādātāji, tālāk pie Rivelīni kunga otrā ziņojuma par uh, Eiropas ombudu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ziņojums ir pieņemts, apsveicam referentu. Tālāk mēs balsosim pār Rivelīni ziņojumu par Eiropas datu aizsardzību. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts, apsveicam referentu. Tālāk balsosim par Stavrakakis uh, ziņojumu par pirmo viņa ziņojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems, apsveicam referentu. Tālāk Stavrakakijas ziņojums par Eiropas policijas akadēmiju sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts apsveicam referentu. Tālāk nākamais ziņojums ir par Eiropas Savienības iestāžu tulkošanas centrus ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts, apsveicam referentu. Joprojām tas ir Stavrakakisa kungs. Tālāk mums ir ziņojums par Eiropas profesionālās izglītības attīstības centru. Sākam balsot ar personāla balsojumu palīdzību. Beidzam balsot. pieņemts, apsveicam referentu. Tālāk Stavarakakis um, ziņojums kopienas zivsaimniecības kontrolas aģentūra. Sākam balsot ar personālu balsojumu. Beidzam balsot. Pieņemts, apsveicam referentu, tas joprojām ir Stavrakakis kungs tālāk. Ziņojums par Eiropas aviācijas drošības aģentūru. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts, apsveicam referentu. Tālāk Stavrakakis ziņojums par Eiropas slimību profilakses un kontrolas centrs. Sāksim balsot ar personālu balsojumu. Beidzam balsot. Ziņojums ir pieņemts, apsveicam uh, referentu. Tālāk, um, ziņojums par Eiropas ķīmisko vielu aģentūru Stavrakakis ziņojums ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. Tālāk Stavrakakis ziņojums par Eiropas ķīmisko vielu aģentūru. Sākam balsot ar personālu balsojumu. Beidzam balsot. Beidzam balsot. Tālāk. Eh, balsojam par uh, Eiropas pārtiks nekaitīgumu iestādi par šo ziņojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk Stavrakakisa ziņojums par Eiropas narkotiku un narkomānijas uzraudzības centru. Sākam balsot ar personālu balsojumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk, Tavarakakisa ziņojums par Eiropas jūras drošības aģentūru sākam balsot ar personālu balsojumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk. Stavrakakis ziņojums par Eiropas tīklu un informācijas drošības aģentūru. Sākam balsot ar personālu balsojumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk. St Stavrakakis ziņojums par Eiropas dzelzceļa aģentūru sākam balsot ar personālu balsojumu. Un beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk Stavrakakis ziņojums par Eiropas izglītības fondu sākam balsot ar personālu balsojumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Stavrakakis uh, ziņojumus par Eiropas droši, darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru sākam balsot ar personālu balsojumu. Beidzam balsot. pieņemts. Stavrakakis ziņojums par Euratom apgādes aģentūru sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tavrakakis ziņojums pār Eiropas dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondu. Sākam balsot ar personālu balsojumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Stavra Kakis ziņojums par Eiropas tiesu sadarbības vienību Eirojust sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk eh, Stavra Kākisa ziņojums par front, Frontexu. Sākam balsot ar personālu balsojumu. Beidzam balsot. pieņemts. Tālāk Stavra Kakisa ziņojums par Eiropas GNSS uzraudzības iestādes. Sākam balsot ar mm, personālu balsojumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk Stavra Kakisa ziņojums par kopu uzņēmumu Artemis Sākam balsot ar personālu balsojumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Stavra Kakisa ziņojums par kopu uzņēmumu Clean Sky. Sākam balsot ar personālu balsojumu. Beidzam balsot. pieņemts. Stavrakākis ziņojums par kopuzņēmumu kopīgā tehnoloģija iniciatīva novatorisku zāļu jomā. Sākam balsot ar personālu balsojumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk eh, Stavrakākis ziņojums par kopuzņēmumu sesaru ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Visi ziņojumi ir pieņemti, apsveicam referentu. Tagad dienas kārtība paredz balsošanu saskaņā ar vienkāršoto procedūru par rapkai ziņojumu par pieprasījumu aizstāvēt Luigi de Magistris mm, deputāta imunitāti. Silvestris kungs, lūdzu. Sī, grazie, prezidente. Jau vēl solo un chiarimento. Priekšsādātāji. Es gribētu lūgt vienu paskaidrojumu balsojumus, kas notiks tagad. Tās notiks pēc automātiskās procedūras, bet vai to eh, lūdzu smagi iztrisa kungs, jo viņš šajā um, laikā ir uzstājies pret eh, politiķu privilēģijām. Es to viņu beigšu, un tāpēc mums vajadzētu. Uh, viņš uzskata, ka mums ir jātiek vaļā no pr privilēģijām. Es nezinu, vai viņš grib tikt vaļā no privilēģijām. Turpina priekšsēdētāji. Uz, kam jūs uzdodat šo jautājumu? Mi, mi dicono che all'onorevole Di Magistris, che... Man tiek teiks turpin priekšādātāji, ka De Magistris kungs ir iesniedzis šo pieprasījumu, tāpēc balsosim par to. Tātad balstosim, kas ir par šo pieprasījumu, kas ir pār, paceliet rokas, kas ir pret. Tātad mm, šis pieprasījums ir pieņemts tālāk. Mums ir rāpkai pieprasījums aizsargāt Bruno Golniša deputāta imunitāti. E, viņš lūdz vārdu, lūdzu. Madam, Madam la Prezidente, Priekšsēdētājs kundze, es tikai uz īsu brīdi gribētu izteikties, tāpēc, ka mums nebūs balsojuma skaidrojumu, un tas mani pārsteidz, ja mēs runājam par šādu veidu procedūru. Par ko te ir runa? Te ir runa par politisku izteiksmes veidu. Un līdz šim ir bijuši divi objektīvi kritēriji Es atvainojos, saka priekšsādātāja, bet mums ir e, jābalso. Jūs jau varējāt izteikties par šo lietu, tāpēc ķersimies pie balsošanas. Jūs jau vakar paskaidrojāt, e, ko jūs gribējāt teikt, e, saka priekšsēdētāji, un regulā, reglamentā nav paredzēts, ka jūs varat tagad izteikties, tāpēc mēs sāksim balsot Kas ir par šo pieprasījumu? Kas ir pret? Kas atturas? Pieprasījums ir pieņemts. Tālāk mums ir apkaja ziņojums par to, ka Bruno Golnišam tiek atcelta deputāta imunitāte. Kas ir uh, par? Kas ir pret? Kas atturas pieņemts? Jūs gribat pārbaudīt? Nu, nu nē, tālāk pāriesim pie, na, nu labi. Labi, pārbaudīsim, pārbaudīsim, sāksim balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ir ziņojums. Tālāk mums ir arsenijs. Mm, ieteikums, noliegums par prespas pārka aizsardzību. Kas ir pār? Kas ir pret? Kā saturs pieņemts? Tālāk mums ir Fragasas tēvis ziņojums par nolīgumu par ostas valsts eh, pasākumiem par nelegāls nereģistrēts un nelegāls. Kas ir pār, kas ir pret, kas atturas. Pieņemts, pateicamies referentei. Tālāk Makārtī ziņojums par debitoru aktīvu iesaldēšanu atklāšanu pārrobežu lietās. Var izteikties referente. Um, briefly, uh, to... Visam īsi nebija iespējams uh, prezentēt šo ziņojumu, un es gribētu pateikties kolēģiem citās politiskajās grupās, kas atbalstīja manu ieteikumu, un es gribētu informēt komisiju un padomi, ka šī ir uh, parlamenta kampaņa, uh, lai uh, panāktu to pilsoņu uh, tiesību ievērošanu, kas ir saskāršies ar krāpniecību. Šobrīd krāpnieki vienkārši var aiziet nesodīti, kamēr apkrāptajiem ir izdevumi. Un tāpēc mēs aicinām komisiju nākt klajā ar eh, likumdošanas priekšlikumiem, kas eh, labotu šo kļūdu un palīdzētu tiešām pilsoņiem, kur kļūst par noziegumu upuriem. Paldies! Grācie, prošēdjā! Paldies, ķersimies pie balsošanas. Es atgādinu, ka ir nepieciešams kvalificēts balsu vairākums. Kas ir par? Kas ir pret? Kas atturas pieņems? Apsveicam referenti. Tagad man ir jāizlasa paziņojums no Buzeka kunga puses, un es esmu e, priecīga, ka šodien mēs varam sveikt mūsu vidu Bogaru Bugusevika kungu, kas ir uh, Polijas parlamenta priekšsādātāja, Lietuvas eh, parlamenta priekšsādātāja un arī Ukrainas parlamenta priekšsādātājus. Viņi šeit tribīnē sēž, viņi šeit piedalās. Un mēs arī apsveicam visus, kas šeit ir ieradušies no.